nozīmē, ka jūs atsakāties no progresa un šīs ilgtermiņā atmaksāsies investīcijas. Paldies! Lielas paldies Kramer kungam un apsveicam jūs ar tiešām lieliski paveikto darbu. Balsojums par jūsu ziņojumu paredzēts rīt, pulkstens 12. Un tagad nākamais darba kārtības jautājums, tas ir pēdējais šovakar, ir Hasī un Lukas ziņojums par pienākumiem tirgus dalībniekiem, kura laiž tirgū koksni un koksnes izstrādājums. Gribu pateikties Hasī kundzei par to, ka viņa šo jautājumu ir skatījusi, Jo tas pirms tam, pirms tam bija, kā jau teicu, bija citas deputātas rokās, un tagad Sato Hasī ir pārņēmusi šo dokumentu. Lūdzu, Hasī kundze, jums kā referentē vārds uz četrām minūtēm. Godātie kolēģi! Gribu teikt lielu paldies Karolēnai Lūkasai, kas bija sākotnējā referenta šim ziņojumam. Gribu pateikties arī sarunvedējiem no citām politiskajām grupām par lieliski īstenoto sadarbību. Paldies arī Spānijas prezidentūrai, kas palīdzēja vadīt šīs sarunas padomē, un paldies arī komisijai. Komisija un padomu būtiski mainīja savu sākotnējo nostāju, lai ņemtu vērā to, ka Eiropas Savienība slēdz savu tirgu nelikumīgi mežstrādes produktiem. Šis ziņojums saņems arī vairākumu atbalstu parlamentā, esam vienojušies par to. Ir pilnīgi skaidri, ka būs not, tiks noteikts aizliegums nelikumīgas mežstrādes rezultātā iegūtu kokmateriālu laišanai tirgu. Līdz ar to mazumtirgotājiem būs jādokumentē savu kokmateriālu izcelsme, no kurienes tie nopirkt, kam tie tālāk pārdot. Un tad iespējams, ka varēsim izsakot, piemēram, tās koksnes eh, izcelsme, ko izmantojam mēbeļu ražošanai. Nevēlējāmies to, ka aizliegums at, at, tikai, at, tikai attiecas uz pirmo šīs ķēdītes sadaļu. Tagad tas attieksies arī uz citām šī posma daļām, tāpēc atbildība par nelikumību būs jā, jāuzņems visām šī, šīs ķerītas daļām un posmiem. Ceru, ka šis tiesību akts beidzot atbilstīgi arī sāks darboties. ir piedzīvot konstatēt nopietnu pārkāpumu mežstrādē, un tie jāsoda. Un šeit tiek runāts arī par šo nevērības risku, jeb neuzmanības risku. Pašreizējos tiesību aktos tas vēl nebija paredzēts. Tas šķiet ir risks, kas uh, nav ticis izmantot šo, nav ticis eh, apsvērt šobrīd, un te mēs runājam par ģenētisko modifikāciju, par dažāda veida eh, papildviedu iekļaušanu produktos. Parlaments pieņem šo kopējo nevērības riska definīciju. Tas tiek saukts par, tas tiek saukts par maznozīmīgu risku. risku Bet nu, šī jēdziena ieviešana varētu radīt ļoti plašu interpretāciju. Un tāpēc mēs nevēlējāmies šāda veida definīciju izmantot šāda veida. Nu, piemēram, tad varētu būt tā, ka grāmatas vai kāda veida drukas materiāli tiek iespiest Turcijā uz, lūk, nelikumīgi gūtiem produktiem nelikumīgi maģistrāde noved gan pie bioloģiskās daudzvērs, daudz, daudzveidības mazināšanas, gan pie citāda veida pār, pārkāpumiem. Mēs zaudējam ļoti daudz ko, jo nenotiek šī izpētīšana, nenotiek uh, dabas aizsardzība. Eiropas Savienība jau sen ir pasludinājusi cīņu pret nelikumīgu mežastrādu, bet tāpat laikā Eiropas Savienības tirgus uh, pieļauj ne, šādas mežastrādes rezultātā radītos produktu pārdošanu savā tirgu. Fakts, ka šobrīd nosakām aizliegumu nelikumīgai meža strādē, manuprāt, ir startautisks panākums, un tas ir ļoti labs piemērs, kā Eiropas Savienība ar savu rīcību var ris, būt daļa no globālas problēmas risinājuma. Ar šo tiesību aktu eh, mēs varēsim parādīt to, ka vēlamies apstādināt ne, nelikumīgu meža strādu. Paldies, Kasī kundzei, saka priekšādātājs. Un tagad došu vārdu komisāru kungam. Potočņikungs lūdzu. Paldies priekšādātāji, godātie deputāti. Domāju, ka Eiropas parlaments un abas referentas, Karolīna Lukas un Satū Hasī, kā arī Jānu referenti, ir apliecinājuši ar savu apņemšanos strādāt pie dokumenta, eh, vēlmi nonākt pie kompromisa. Un lūk, mums priekšā kompromisa dokuments. Meži ir ārkārtīgi svarīgi lai saglabātu bioloģisko daudzveidību, lai uzlabotu klimata apstākļus un ūdens ciklus. Un lūk, ilgspējīgai attīstībai ir nepieciešama arī likumīga mežstrāda un meža aizsardzība. Papildus vidas vērtībai, ko rāda meži, ekonomiskā un sociālā vērtība mežiem arī ir nenovērtējama milzīga. Uh, Varu to teikt kā cilvēks, kas nāk no valsts, kur meži sēdz 60% no teritorijas. Ļoti daudzās Eiropas valstīs meži sniedz ne tikai darba vietas, rada ne tikai darba vietas, bet arī med medikamentus, pārtiku, patvērumu. Uh, lietas, kas ir būtiskas ārkārt un vitāli svarīgas ļoti daudziem cilvēkiem. Eiropai vajadzētu rādīt priekšsīm, nonākot pie šī otra, vienošanās otrā lasīmā, kas dod skaidru signālu arī pārējai pasaulē par to, ka Eiropas Savienība nav gatava pieņemt nelikumīgas meštrāts rezultātā gūtus eh, koks, koksni un tās produktus. Ar regulas palīdzību vēlamies apkarot šādu veidu meža strādi Eh, šeit gan tiek iekļaut tikai koksnes izstrādājumi, kas parādās Eiropas Savienības tirgu, tāpēc mēs turpināsim strādāt kopā ar tām valstīm, kas vēlas stiprināt mežu pārvaldību, it īpaši izmantojot šo flegt partnerības eh, vienošu līgumu. Un priecājos, ka šajā tekstā, kas ir mūsu priekšā, tiek novērtēts arī to valstu centieni, kas vēlas eh, pievienoties šai, šim līguma tekstam. Uh, Eiropas mežsaimniekiem savukārt gribētu teikt, ka leģitīmiem, likumīgiem mežu izstrādātājiem īpašniekiem nenāksies sastapties ar papildus slogu un birokrātiju. Eiropas parlaments sagatavojas ir savu priekšlikumu un jāsaka, domāju, ka tas ir pelnījis tiešām visu deputātu atbalstu. Uzskatām to par ļoti vērtīgu. Paldies. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk dosim vārdu runātājiem, kas uzstāsies politisko grupu vārdā. Un pirmais tautas partijas vārdā izteiksies Fjellner kungs. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms vēlos arī pateikties Hasikundzei. Viņa jau arī nopietni pie šī jautājuma ir pieķērusies, un mēs tiešām esam arī ļoti labi sadarbojušies. Gribu arī norādīt, ka Jūs priekšsēdē pareizi norādījat, ka Hasīkundzei, protams, nebija grūti eh, viegli šo jautājumu uzsākt, bet tagad mēs tiešām esam izstrādājuši jaunu veidu, kā mēs varam arī izveidot šādu atjaunojumu veidu, kā mēs runājām sākotnēm, mums bija daudz vairāk problēmu nekā risinājumu, mums bija daudz nopietnu problēmu pašu tekstu. Tas nozīmē to, ka tieši balsoties uz likumdošanu, mēs saskarāmies ar to, ka pret koku tā kā tika izteikti, zinām, aizspriedumi, bet, un galvenokārt priekšroku dot plastikai, bet, nu, par laimi tas tā nav iztenojies. Nākos mēs skatāmies, vai šīs priekšlikums tiešām būtu īstenojams. Un tad, ja mēs nākam klājā ar konkrētiem priekšlikumiem, vai tie tiešām būs īstenojami. Nu, lūk, tāpēc mēs esam domājuši par to, lai mēs tiešām labi zinātu, no kurienes tad mēs saņemam koksni arī koksniku izmantojumu tālāko materiālu ražošanā. Un treškārt ļoti svarīgs jautājums ir par to, lai tiešām tiktu sakārtot arī tiesvedība, judikatūra, un mēs neizmantotu judikatūru, lai e, ieviestu jaunas tiesniecības pārģeras. Mums ir jānodrošina arī pārliecība citās valstīs, ka mēs arī turpināsim tiesniecību un gan importu, gan eksportu. Un nākošo gadu laikā mēs tiešām strādāsim pie tā, lai šī situācija tiešām būtu optimāla. Un šis priekšlikums, manuprāt, šobrīd ir iespējami labākais, kāds nu man šajā situācijā varēja rasties. Manuprāt, referenti tiešām ir izdevu panākusi neiespējamo. Visbeidzot, kolēģi, gribētu jums atgādināt, ka ja mēs tiešām gribam arī turpmāk tirgoties ar koku, tad mēs nekādā ziņā nedrīkstam pieļaut nelegālo tirdzniecību, un tieši tāpēc arī kon, uh, īpaši korupcija būtu jāapkārto. Paldies! Gracias, senor Felner. Tiene... Paldies, Felner kungs. Tālāk vārds Arsenis. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Manuprāt, uh, šis ir ļoti emocionāls brīdis, kad runāt par šo jautājumu un arī domājot par rītdienas balsojumu un skatoties uz draugiem, kas ir ļoti aktīvi cīnījušies par šo, par šo jautājumu. Mums tuvojas padome parlamentā par likumdošanu, kas būs ļoti svarīga gan Eiropas patērētājiem, gan ražotājiem. Līdz šim Eiropas pilsoņi, kas iegādājas koksnes izstrādājumus, nezināja, vai šī koksne ir uh, iegūta likumīgā vai nelikumīgā ceļā. Un notika patiesa cīņa starp uh, likumīgi uh, izstrādātājiem, kas darbojas likumīgi un nelikumīgi. Sadarboties ar padomi, parlamentam ir izdevies panākt acīm redzamo, proti nelegālu mežu izstrādi ir jāizliedz Eiropā un arī nedrīkst ražot produkciju no šādi nelegāli iegūtas koksnes. Un tagad pieņemot šo tiesību aktu un pastoties uz sistēmu, kas tiks ieviesta, tāpat arī viņi paturot prātā, kāda ir situācija, koksnes tirgū, jāsaka, ka mēs uh, tiešām uh, sasniedzam lielu progresu. Ja pastamies uz to, vai koksne tiek vai netiek likumīgi iegota, ir jāstās uz dažādām citām saistītām lietām, piemēram, bioloģisko daudzveidību. Ir divas konkrētas lietas, par kurām padome nav padomājusi, bet kas ir ļoti būtiskas padomu nav pieņemusi to, kas, manuprāt, bija pašsaprotams. Proti, ka sākotnējā nelegāli iegūt koksnes produktu laišana tirgu ir darbība, kas uzskatām par vidas noziegumu. Par citiem vārdiem sakot, jau padome cenšas pieturēties pie domas par uh, nenozīmīgu risku, kas atver iespēju dažiem neukumīgiem darboņiem apiet šo tiesību aktu. Mēs ar to cenšamies aizsargāt Eiropas ražotājus un patērētājus no eh, lēts un negodīgas konkurences ārpus Eiropas. Un es ļoti ceru un runājot arī citu cilvēku vārdā, ka šo lietu vēl var vēl vērst par labu. Paldies! Un tagad uh, liberālas grupas vārdā divas minūtes Gerbrandī kungam vārdu. Priekšsēdētājiem. Šobrīd tagad pavisam laimīgs cilvēks, ne jau tikai tāpēc, ka Nīderlanda ir uzvarējusi Urugvāju futbolā, bet gan arī tāpēc, ka šodien mēs varam nodot pavisam spēcīgu signālu visām pasaules valstīm. 500 miljoni Eiropā iedzīvotāju nevēlas nekāda veida nelegālo koka uh, tirdzniecību un koksnes uh, iegūšanu un pieprast turklāt sodīt nelegālo rīcību. Tas ir nopietns signāls, un mēs nedrīkstam to novērtēt par zemu. Mēs redzam, ka atmežošana kļūs ir un paliek nozīmīga problēma. Gan legāli, gan nelegālos veidos, kas tiek īstenota. Līdz ar to mums jāspēj īstenot visspēcīgākos varu uh, kuru mēs varam izmantot, proti 500 miljoni patērētāju vara Eiropā. Lūk, šis signāls būs spēcīgs tikai tad, ja parlaments tiešām tā nolēmj. Padomi katrā ziņā šo jautājumu skat savādāk. Viņi katrā ziņā vēlējās daudz ko mīkstināt. Parlaments vēlas aizliegt nelegālo kokšņu tirzniecību. Padomi tikai norādīja, ka tas nav labi. Tāpēc paldies visiem kolēģiem, kas ir strādājuši pie tā, lai tiešām nodrošinātu atbalstu šim priekšlikumam aizliegt koksnes tirzniecību, nelegālo tirzniecību. Diemžēl padome nav spējusi sekot tiešām šādam saprātīgam priekšlikumam, un tāpēc mēs vēl nevaram būt droši. Ja šī regula netiks īstenot pilnībā, tad, diemžēl, tas tikai patiks par, um, paliks papīrīts. Uh, Paldies Hasīkungam un arī Lukas kundzei, kas ir strādājuši pie šī dokumenta. Uzskat, ka tas ir tiešām labs piemērs, kā mēs varam sadarboties un kā mēs varam pierādīt, ka mēs kā parlaments varam aktīvi strādāt, lai tiešām īstenot savu politisko vārdu. Paldies! Paldies! Tagad pusotra minūte Kirlings kundzei. Pārstāv Eiropas konservatīvu un reformistu grupu. Paldies, priekšētāji. Es arī vēlos apsveikt Sathasi, kas ļoti kompetenti strādā ar šo dosē, un man bija liels prieks ar viņu sadarboties un man bija liels prieks piedalīties veiksmīgās sarunās, kur rezultātā izdevās panākt vienošanos. Nu, viens pros šī vienošanās ir pietiekami spēcīgs, lai palīdzētu aizsargāt bioloģisko daudzveidību un mēžus, bet vienlaicīgi ir pietiekami elastīgs, lai nebūtu pārāk smagnējs likumīgiem tirgotājiem. Tāpat nevēlamies par zemu novērtēt šos panākumus. Ir iespējams panākt šādus vienošanās tad, ja mēs visi sadarbojamies. Un es vēlos minēt vienu no ļoti pozitīviem blakus efektiem, un tas ir saistīts arī to, ko Jānis pat teica. Viens no patīkamajiem rezultātiem ir tāds, ka mums ir izdevies parlamentā šādu dokumentu pieņemtu, un tas veicina mūsu atpazīstamību cit, dažādās valstīs, īpašajā fontajā karalistē, kur uh, zaļi domājoši cilvēki par to ļoti interesējas. Un man kā jaunai deputātei jāsaka, ka pie šī dokumenta strādājot ir ļoti Daudz cilvēku ar mani runājuši apvienotajā karalistē, un visi viņi ir ļoti pozitīvi noskaņoti. Man ir eh, prieks, ka parlaments ir spējis ievirzīt šo dokumentu savu vē, vēlamajā gultnē. gultnē. Un vēlreiz paldies Hasikundzei, man bija liels prieks ar viņu sadarboties. Paldies Grilings kundzei. Tālāk eh, Marisa Matijas, Gloja e grupas vārdā divas minūtes, divas ap pus minūtes. Paldies priekšsādātājiem, komisāri. Es arī vēlos vispirms apsveikt referents kundzi. Paldies par šo izcilu darbu. Mēs labi zinām, ka mm, koksnes nelegāla tirzniecība 300 miljonu hektāru e, mēs esam jau zaudējuši, un tas rada nopietnas gan politika, gan ekonomiski, gan sociālas seks. Un tas arī rada vēl lielāku apdraudējumu vidē, skatoties, kas notiek ar atbrīvotiem CO2. Uh, Mēs redzam, ka te arī meža apmežošanas process ir no, nu, atbildīgs par konkrētiem arī dabas katastrofām. Mēs redzam, ka cilvēks tiek pakļauta nopietnam apdraudējumam. Tas viss ir saistīts ar mežiem un meža zaudēšanu. Mēs esam atkarīgi no mežiem savā eksistencē, un tas mūs tieši skāra. Un tieši tāpēc mēs uh, esam aicināti darīt visu, lai šo procesu apturētu. Bet mēs arī esam aicināti domāt par sociālo taisnīgumu. Un te galvenais akcents šodien ir likt uz nelegālo koksnes tirdzniecību. Un tas galvenokārt domā ir jāskatās šo bagātības, ko uzkrāja koksnes ražotāju valstis, iekuvēja valstis, bet mums ir pirmkārt jānodrošina ilgspējīga meža apsaimniekošana un koksnes ieguve. Un te no ar labiem vārdiem neko daudz tālu nepanāksim. Parlamentam ir ļoti konsekventi jārīkojas un arī šajā cīņā aktīvi jāiesaistās. Mēs vēlamies darīt visu iespējamo, lai arī e, mēs e, e, konkrēti regulētu koksnes tirniecību. Arī te ar labiem vārdiem nepietiks un jāparedz arī sankcijas, lai arī tiešām paredzētu uh, to, ka uh, nelegālie tirgotāji zaudē ekonomisko labumu, un tos mēs nopietni sodjam. Tie, kas šo dabas resursu uh, nepareizi īsteno, ir atbildīgi un jāsas pie atbildības. Un koksnes iekuvi uh, Eiropas līmenī tam visiem ir jāuzņems arī nopietni pienākumi. Un koksne, ko tirgām, tā var būt tikai legālā koksne. Mums ir jāsniedz visa informācija par koksnes izcelsmi, par arī tālāku izmantošanu, un uzskat, ka mums ir jāievieš tādas prasības, kas pieprasa precīzi informāciju par arī, arī šo koksnes tirgotājiem. Paldies! Paldies! Rospakas kundzei viena minūte. Viņa pārstāja FD grupu. Paldies, priekšsētāji, paldies arī Hasi kundzei, kas ļoti ātri uzņēmās šo sarežģīto tēmu. Vēlos minēt pāris jomas nelikumīgi iegūta koksne, bioloģiskās daudzveidības iznīcināšana un izstrādājumi, kas tiek izgatavoti valstīs ārpus Eiropas Savienības. Izstrādājumi, kas tiek iegūta likumīgā ceļā, tur ir iespējams viegli iegūt informāciju par tā izcēlesmi, un tas ļautu mums šos produktus arī marķēt. Bet cik tālu mums pa šo ķēdi apakaļ ir jāiet? Kādus produktus ir vispār reāli kontrolēt? Es domāju šeit par mēbelēm, kas sastāv no MDF, kas tiek izgatavots no pārstrādātas koksnes. Mums ir jāizveido reāls uh, likuma akts, citādi e- Eiropas uzņēmumu nespēs konkurēt pasaules tirgu. Tāpat arī viss attālināsies no Eiropas standartiem. Es ceru, ka šo priekšu mums to izdosies novērst. Paldies Rozbakas kundzei. Tālāk deputāti, kas izskā savā vārdā pusotru minūtē, pietikainens kundzei. Paldies priekšsētāji. Šis ir ļoti būtisks solis, lai atbildīgi izmantotu resursus un arī uzņemtos starptautisko atbildību par bioloģiskās daudzveidības un cilvēku dzīves apstākļu nodrošināšanā. Tas pierāda, ka Eiropas Savienība var aktīvi darboties starptautiskā līmenī ar saviem iekšējiem likuma aktiem, ko jau pierāda ir ekodizaina direktīva. rezultāts ir krietni labāks nekā kompromisa trūkumi, ko jau referenti Hasī teica. Trūkums ir tas, ka nav sankcijas Eiropas līmenī un uh, tas, ka tas nav iekļauts vides noziegumu direktīvā. Proti runājot par nelikumīgu koku mežu izstrādi, uh, un to tādēļ iegūtu materiālu tirzniecības. Ceru, ka komisija šajā ziņā izstrādās kāds priekšlikums arī runāt par iespiestiem produktiem, jo tas ir ļoti būtiski šajā direktīvā. Paldies Pirkanam kungam, tālāk pusotra minūte Lindai Makavans. Paldies priekšsatāji, ir ļoti vēls jau, un es nevēlos jūs novērst no nu, pārliecības, ka šis ir viens no svarīgākajiem balsojumiem šonedēļ. Un ņemot vērā to, cik daudz vēstuļas esmu saņēmusi, ir arī eh, tiešsaistes petīcija, kurā ir jau vairāk kā 100 tūkstoši pāraks, kas aicina mūs pieturēties pie šī priekšlikuma rītdien. Un kā jau komisārs teica, tas ir ļoti svarīgi miljoniem cilvēku, kas dzīvo nabadzīgās valstīs un kuru dzīvi izpost šāda nelikumīga meža izciršana, piemēram, Madagaskarā, ir izcerts ļoti milzīgs meža apjoms. Katrs koks bija vērtīgāks par vidējo IKP šajā valstī, un tādēļ nav pārsteigums, ka šāda nelikumīga izciršana ceļ un plauks Madagaskarā. Citās valstīs šie uh, iegūtie līdzekļi pat ļauj īstenot konfliktus un tiek aprēķināts, ka 15 tonnas koksnes ik 7 minūtes tiek pārvest no Birmas uz Ķīnu un tādējādi balsta Birmas režīmu. Tas laupa bērniem iespēju uz labāku dzīvi, jo tiek zaudēts miljardiem dolāru zaudētos nodokļos un cilvēku tiesību uzraudzētājs saka, ka 2 miljārdi dolāri ir zaudēti Indonēzijā, ar to būtu pieticis, lai nodrošinātu veselības aprūpu 100 miljoniem cilvēku šajā valstī, un tas ir vairāk nekā kopējais veselības aprūpai atvēl, atvēlētais budžets šajā valstī. Šodien esam spēruši pirmo soli. Tas nav ideāls, bet tas ir daudz labāks nekā bija domāts sākumā, kur tas bija kā brīvprātīgs pasākums, un tādēļ liels paldies komisāram, ka viņš ir gājis tālāk nekā viņa priekšteči, un paldies Spānijas prezidentūrai, kas uzstāja šādu vienošanos, un paldies visiem, kas iestājās par ambiciozāku vienošanos, un rītdien mēs spēlēsim pirmo soli, un es uzskatu, ka Sātu Hasī ir izdarījusi lielisku darbu, bet mums ir jāsaglabā šis spiediens un jāinformē sabiedrību, un es ceru, ka komisija arī uzņemsies savu lomu un labi īsteno šo ļoti svarīgo jauno tiesību aktu. Paldies, Linda! Un tagad pusot minūte Kris Deivis lūdzu. Meži tiek iznīcināti. Bieži vien pat ar valdību atbalstu, bet arī ļoti bieži nelikumīgs meža strādes rezultātā akt, narkotika tirdzniecība un nelegāla mežestrāta, tās ir divas nodarbības, kas rada milzīgi daudz līdzekļus korumpētām valdībām. Un tiesību aktu īstenošanu padara ārkārtīgi grūtu. Pirms pieciem gadiem es ar šo lietu vērsos pie Lūija Mišela, viņš bija atbildīgs par šo jomu, un viņš te, es, te, mēs teicām, jā, vajadzīgs mums šāds pasākums, viņš, bija, viņš juta man līdzi, bet viņš teica, nē, juristi viņam apgalvoja, ka tas nav iespējams, šāda pasākuma nav iespējama, un viņš teica tā, un man tā teikšana ir tāda, ja juristi saka, ka to nevar izdarīt, tad mainam juridisko sistēmu, lai to var izdarīt, un tāpēc domāju, ka šis konkrētais priekšlikums ir ļoti labas ziņas, ļoti svarīgs pasākums. Šeit noteiktās prasības paredz, ka dalību valstīm ir jāievieš tāda īstenošanas, tādas īstenošanas struktūras, kas ir efektīvas, pārliecinošas un kas e, pietiekami samēr, samērīgā kārtā arī ra, nosaka sodu sankcijas. Nu, ko tas nozīmē? Ko tad, piemēram, Slovenija saka, ja sods par nelikumīgu mežstrādes rezultātu iegūtiem koksni ir desmit gadi cietuma, un, piemēram, Lielbritānijā tas varbūt ir vienkārši uzsitiens pa, pa dupsi. Tā tas, tā tas nevar notikt. Ir jābūt vienlēc, vienlīdzīgai noteikumu īstenošanai visā Eiropas Savienībā. Es gribētu, lai jūs uzrakstāt dalību valstīm un pasakāt, ka jūs sāksiet tūlīt publicēt to, uh, to pasākumu detaļas, kur šādi veidi pārkāpumi tiek konstatēti. Jums vajadzētu saukt vārdā pārkāpējus un kaunināt viņus tādā veidā, kā tas vēl nekad iepriekš nav noticis. Komisārkungs, jūs šos vārdus jau lasāt atkal un atkal. Lūk, proporcionāls, efektīvs, demotivējošs. Komisārkungs, es gribētu, lai jūs esat pirmais, kas šiem vārdiem iedveš arī patiesu jēgu. Paldies, saka priekšsādātājs. Nākamais uz pusotru minūti Krāmerkungs. Paldies, priekšsādātāji. Šķiet, ka šodien mēs izstrādājam labu likumu. Tiešām pareizi un labi, ka mēs cenšamies novērst nelegālās koksnes tirdzniecību iekšējā Eiropas tirgo, bet kādā ziņā šajā likumā ir svarīgs tas pats, kas attiec arī uz citiem likumiem. Mēs nedrīkstam vienkārši rakstīt savas vēlmes, bet mums ir jāskatās, vai tas, ko mēs uzstādām, arī īstenam, ir īstenojams. Uh, Un tieši tāpēc ir pareizi, ka galu galā mēs esam panākuši kompromisu, kurš paredz, ka tieši likumības ievērošana ir um, pirmajā uzreiz punktā pieminēts. Tas būtu pārāk birokrātiski, ja mēs tiešām visā tirsniecības ķēdē pieprasītu izsakot ar izcelsmi. Tas ir pilnīgi nereāli. Mēs redzam, ka tātad no kuģu platformas līdz uh, gatariem un tālāk uz mēbeļu ražotājiem mēs visu laiku parādītu, kur, no kurienes ir šis koksne. Un tas būtu pilnīgi lieki un nevajadzīgi. Mēs īstenībā tieši tad veicinātu nelegālo koksnes tirzniecību. Tieši tāpēc mums ir jāskatās arī uz reālu iespēju un sabalansēšanu. Un tagad ir prieks, ka kompromisā mēs esam to arī iznoši. Mēs nerunājam tikai par nulles risku ieviešanu. Nulles riski nav iespējami. Uh, Tas tikai rada papildus birokrātiju un vēl papildus rada jaunus riskus. Mums ir jāievēro tas, ka šie jautājumi tiek sakārtoti, un līdz ar to šis kompromiss ir labs, un es ceru, ka rītdien tas iegūs lielu vairākumu atbalstu. Paldies! Tienī. Paldies, kolēģi! Nākamā maners kundze. Priekšsēdētāji. Šī nelegālā meža strāda ir jāaptur, par to ir jācīnās. Es domāju, ka par to visi esam viensprāts. Un jāsaka, pilnībā šo kompromisu tomēr atbalstīt nevaru. Jo, piemēram, atbildība, kas jāuzņems katrā ķēdes posmā, manuprāt, ir pārliecīgi. Tas rada draudus, ka pieaugs milzīgā apmērā uh, Eh, birokrātija attiecībā uz uzņēmiem, meža īpašniekiem un tā tālāk. Un tas taču nav mūsu darba mērķis, vai ne? Mums jādara viss, kas nepieciešams, lai pārliecinātos, ka šī direktīva ir arī īstenojama ka tā tiek īstenot, ka notiek šī certifikācija, bet tāpat laikā procedūras ir realizējams, funkcionējošas Mums ir jāizvarās no jebkāda veida funkcijām, kas pārklājas, prasībām, kas pārklājas, jo tas gal galā tikai pasliktinātu mežsaimniecības sektoru konkurētspēju. Tikpat svarīgi mm, nodrošināt, ka koks nenonāk sliktākā situācijā nekā cita veida materiāla, un nu, tāda veida bažas šis priekšlikums tomēr izraisa. Paldies, saka priekšsēdētājs. Pēdējais runātājs šajā debašu sadaļā ir Haglund kungs uz vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsādātājiem. Jā, arī tiešām ir žēl, ka šis nozīmīgais jautājums tika izskatīts tik īsā laika brīdī. Tas, ko kolēģis jau norādīja, tiešām jānosaka nožēl, ka šeit darba laikā mēs aizmirstam nerad, ka mēs runājam par ārkārtīgi nozīmīgu nozari Eiropā - mešamniecību. Uh, un aicinām mežsaimnieks darboties ilgtspējīgi. Un mēs to nekādā brīdī nedrīkstam aizmirst. Paldies kolēģei Hasī. Un paldies, un es nodrošināšu, ka rītdien mēs arī balsojam par, un šos priekšlikumus mēs tiešām turpinātu uzlabot. Esmu pārliecināts, ka esam panākuši labu kompromisu, un mēs varam darīt visu, lai tiešām šo nelegālo koku izciršanu mēs tiešām ierobežotu. Bet katrā ziņā tam nevajadzētu atkal negatīvi ietekmēt mūsu labi organizēto koksnes tirdzniecību Eiropā legālā veidā. Paldies! Paldies Haglun kungam, tālāk uzsākam brīvā mikrofona procedūru. Trīs runātāji pieteikušies. Pirmais no tiem - Antonesko kundze. Vienu minūtu lūdzu. Liels paldies priekšādātāji! Ticniecība ar koksni, nu vienalga vai tā būtu legāli vai negalā, nelegāli iegūta, ir samazinājusi koksnes cenu kopumā un tā ir noplicinājusi mūsu mežus un tāpēc uzlabots tiesību aktu ietvers ir ļoti svarīgs Eiropas Savienībai. Šīs regulas rezultātā izstrādāsim kontrols sistēmu e, un uzraudzības sistēmu šādu produktu tirdzniecībai. Būs jāpārbauda, vai šie šī koksne, kas nonāk uz tirgu, ir nāk no likumīgiem avotiem vai nē. Bet jāsaka, arī šis risinājums nav perfekts. Tas tomēr rada zināmu risku daudzām iesaistītajām pusēm, un tāpēc es ierosināju grozījumu, kur gribēju teikt, ka uzraudzības iestādēm vajadzētu zaudēt akreditāciju tajos gadījumos, kad attiecīgā ietas uzraudzības iestāde konstatējas, ka operatori neizma nav izmantojuši atbilstīgo kontrolas un uzraudzības sistēmu. Šis eh, šāda veida struktūra būtu ļoti svarīga, lai apturētu nelikumīgas mežtāts rezultātā iegūtu koksnes tirniecību. Mikrofons tiek noņemts. Tālāk Kalenbachs kundze. Priekšsādātāji komisāri, 2010. gads ir sugu daudzveidības gads. Piedāvātā regula ir viens no priekšnosacījumiem, lai tiešām šāds pasākums mēs īstenotu un arī stātos cīņā pret klimatu pārmaiņām un saglabātu sugu daudzveidību Eiropas Savienībā. Uh, Eiropas Savienība nekādā ziņā nedrīkst veicināt un piedāvāt nelegālu koksnes tiesniecību, jo tieši tas raisa un iedrošina atmežošanu. Mēs redzam, ka līdz pat 40% no kopējās koksnes tirgošas nonāk tieši nelegālā veidā. Mēs redzam, ka 30 miljoni hektāru ir zaudēti jau, un tas nozīmē milzīgus CO2 atbrīvotās apjoms. Mēs arī vienlaikus tieši redzam sugu saudzveidības samazināšanos. Un, ja mēs ņemam vērā aktuālos skaitļus, Eiropas Savienība šobrīd norāda, ka tās atbildība sugu daudzveidības saglabāšanā šobrīd ir aktuāls uzdevums, un paldies, ka Eiropas Savienība to arī ņem vērā. Runātā tiek pārtraukta, priekšsādātājs tālāk dod vārdu Paskas kungam priekšsādātā komisāra kungs, godātie kolēģi! Eiropas parlamenta nostāja, kas formulēta šai Hasī kundzes ziņojumā un Lukas kundzes ziņojumā ir ļoti laba un tā mums arī jāatbalsta, jo mēs, protams, nevaram turpināt pieņemt atsevišķu dalību valstu un valdību nevēlēšanos cīnīties pret nelegālu mežestrādi un tāpat laikā šo valstu nevēlēšanos uzlikt sodus par šāda veida pārkāpumiem detalizēti paskatoties uz šo tiesību aktu, tomēr nesam droši. Vai, atspogu, vai tas ir e, atsevišķu valdību rīcības rezultāts, jeb tomēr kaut kāda veida mafijas darbības rezultāts, kas korumpē valdības. Jebkurā gadījumā šis melnais tirgus pilnīgi noteikti ir daļa no mafijas finansējuma jomas. Un e, līdz ar to te var būt arī problēmas e, šāda veida tirniecības apkarošanā. Uh, Runātājs tiek pārtraukts. Priekšsādātājs turpina. Tagad dosim, došu tālāk vārdu komisāram Točņika kundam, lai viņš varētu rēģēt uz debatēm, kas nu pat norisinājušās. Komisāra kungs, lūdzu jums vārds. Chairman, ladies and gentlemen. Priekšādātāji dāmas un kungi, laiks tiešām ir jau uh, vēls, un tāpēc izteikšos īsi, bet ne, tas nav tāpēc, ka es uzskatītu, ka šeit nav pretrunīgi jautājumi vai ka šis jautājums būtu mazsvarīgs. Meži pilnīgi noteikti ir cīņas pret klimatu pārmaiņām pašā sirdī, un turklāt tas arī ļoti svarīgs bioloģiskās daudzveidības aizsardzības jomā. Kopā ar neseno regulu par nelegā, neregulāru un ne, neziņotu zvejniecību uh, šis tiesība akts liecina par to, ka Eiropas Savienība strādā pie tādiem instrumentiem, kas vērš pret jebkādu veidu nelikumību divu eh, mūsu galveno dabas resursu jomās, tātad mež, attiecībā uz mežiem un uz jūrām. Un, protams, tāpat laikā tas ir arī ļoti svarīgi cīņā pret nabadzību. Šīs regulas ietekme būs atkarība no tā, cik efektīvi tā tiks īstenota. Un jāsaka, ka problēmas vēl nebūtu nav beigušās. Un tomēr šodien jau varam sākt novērtēt to, cik eh, labi, ka esam nonākuši pie risinājumu šim ārkārtīgi sarežģītajam, grūtajam jautājumam. Šobrīd pilnīgi noteikti skatāmies uz priekšlikumu, kas ir cēls pēc sava rakstura, un tāpēc ar nepacietību gaidu iespēju uzsākt šī tiesība akti īstenošanu kopā ar jums. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs. Paldies arī, ka izteicāties tik īsi un ietaupījāt mūsu laiku. Un noslēgumā šovakar pēdējo uzstāsies referenta Hasīkundze. Un, protams, ka es gribēju arī jūs apsveikt arī šeit no priekšsādātāju paaugstinājuma puses par jūsu paveikto darbu. Kolēģi, Es gribēju teikt paldies visiem, kas izteicās šovakar un neskatoties uz vēlo stundu bija šeit zālē. Man bija jāsaka ļoti līdzīga situācija, tā kā aprakstīja arī Kris Devis attiecībā uz attīstības komisāru, attīstības jautājumu komisāru, kas tobrīd eh, darbojās jo arī viņš uzskatīja, ka šāda veida tiesība akts ir neiespējams, un tāpēc priecājos, ka mēs neiespējamo esam padarījuši par iespējumu. Komisārs un kolēģi ļoti atzinīgi izteicās par visu, kas paredzēts šajā tekstā, par to, cik ļoti negatīvu ietekmi rada nelegāla meža strāda, uh, tika norādīts arī uz papildus birokrātisko slogu, bet es gribētu šeit norādīt, ka mēs jau nerunājam šeit tikai par to pirmo pirmo pusi, kas laiž ne, nelikumīgi iegūtu koksni tirgū. E, bet jāsaka, pārējiem šis birokrātiskais lokus būs tomēr salīdzinoši viegls, jo ja viņi varēs pierādīt, no kurienes koks nāk, tad nekādām papildus lielām problēmām rasties nevajadzētu. Dokumenti ir jāpieprasa pašā sākumā, tā, lai tie būtu pieejami uzņēmumā, un tas ir nepieciešams eh, šā vai tā. Tas jau, piemēram, tā notiek attiecībā uz PVN maksājumiem, kas ir jebkurā brīdī jā, jādokumentē. Katrā ziņā uzņēmumi ir pauduši atbalstu šādu veidu nelegālas mežstrādes rezultātā iegūt kokšņu aizliegumam. Nu, piemēram, mēbeļu ražošanas sektorā esmu dzirdējusi eh, ieinteresētās puses eh, izsakāmies par labu šādam priekšlikumam. Arī arotbiedrības ir teikušas, ka tās atbalsta šādu priekšlikumu. Jo, jāsaka, līdz šim ir pastāvējuši problēmas ar konkurences kropļojumiem tieši šādu nelikumīgi iegūtu koku materiālu tirniecības rezultātā. Arī es atbalstu to, ka nepieciešams soda sankcijas dalību valstīs, un šādām soda sankcijām būtu jānovērš jau kāda veida nelikumīgas darbības jau iepriekš, eh, kā profilakse. Paldies, saka priekšādātājs, paldies Kasī kundzei. Līdz ar to šī vakara darba kārtību esam noslēguši. Balsojums par šo ziņojumu notiks rīt pusdienas laikā. Kolēģi, sēdz šobrīd pār.